Κυρίες και κύριοι Dāmas un kungi, mēs turpināsim balsošanu. Un nākamais balsošanas punkts ir Ulrikas Rodustas ziņojums par kopējo zivsainiecības politiku. Mums ir 125 grozījumi no Zilsainības komitejas, kas par pret atturas pieņemti. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais divās daļās, pirmā daļa par pret Pārbaudīsim elektroniski. Piektais grozījums, pirmā daļa. Balsojam elektroniski, sākam balsot, beidzam. Noraidīts. Piektā daļa, otrais, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un tad otrā par, pret, atturas, elektronisks balsojums par otro daļu piektajam grozījumam. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Otrā daļa 11. par pret atturas Dāmas un kungi, mums atkal ir jābalso elektroniski, jūs neceļat roku 11. kas par? Atvainojos, saka priekšsēdētā, es aizmirsu otro daļu septītajam. Lūdzu, kas par pret atturas? Otrā daļa noraidīt septītajam grozījumam. Labi, pārbaudīsim, balsosim elektroniski. Septītais grozījums, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, lūdzu, bet celiet roku tā, lai tiešām var saprast, kā jūs balsojat. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, noraidīts 25. lūdzu elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 48. par. Pret. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. elektronisks balsojums pārbaudēji. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par. Pret. Atturas Nav iespējams pateikt. Balsosim elektroniski par 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 57. par. Pret atturas pieņemts. 60. dalīts balsojums trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešā daļa par. Balsosim elektroniski. 63. daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa 60. kas par? Pret? Atturas? Balsosim elektroniski par trešo daļu 60. grozījumam. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. par pret atturas pieņemts. 74. par pret atturas norēdīts. Balsosim elektroniski par 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. Kas par? Pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas. Balsosim elektroniski par 81. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 90. par pret atturas pieņemts. 93 par pret atturas. Balsosim elektroniski. Par 93. lūdzu sākam balsot. Lūdzu celiet roku tā, lai var saprast, kā jūs balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. par pret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 101. dalīts balsojums, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšādātāju. Thank you. I'm sorry. I'm sorry for the house. Atvainojos, ka aizkavēju, bet mums ir kļūda. Par 106. par pirmo daļu mēs balsojam pret, par otru daļu par. Tātad mēs kļūdījāmies balsojumā. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία. Mēs tikko balsojām par 101. grozījumu, saka priekšēdētāji. Par 108. balsosim vēlreiz. Mēs katrā ziņā atkārtosim šo balsojumu. Mēs vēl neesam balsojuši par 108. saka priekšēdētāji. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas? pieņemts. Simt septītais. Es atvainojos. Otrā daļa par 108, kas par. Pret. Atturas. Balsosim elektroniski. 106. grozījums, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. Pirma, 107. pirmā daļa. Kas par pret atturas pieņemts. 116. par atvainojos, saka priekšēdētāji, es aizmirsu otro daļu. Dāmas un kungi, mēs neatrodamies futbola stadionā, lūdzu, savaldieties 107. otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 116. par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts, 132. par pret, atturas pieņemts, 133. par pret, atturas pieņemts, dalīts balsojums 138. pirmā daļa par pret, pieņemts, otrā daļa par pret, atturas pieņemts, 142. par pret, atturas pieņemts. 155. par. Gribat elektroniski par 142. lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 142. pieņemts. 155. par. Pret atturas pieņemts, 169. par, pret, atturas pieņemts, 170. par, pret, atturas pieņemts, 172. par, pret, atturas pieņemts, 173. par, pret, atturas pieņemts, 179. divas daļas, pirmā daļa par, pret, pret, atturas. Balsosim elektroniski pirmā daļa 179. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa 179. par, pret, atturas, pieņemts. 181. par pret atturas pieņemts. 182. pirmā daļa par pret atturas norēdīts šķiet. Otrā daļa atkrīt 194. par pret atturas norēdīts. Otrā daļa 182. atkrīt. Tagad 195. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 195. Lūdzu. Ksi. Beidzam balsot par 195. pieņemts. 199. par pret atturas pieņemts. 200. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, ceturtā daļa par. Balsosim elektroniski par trešo daļu 200. grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa 200. par. Pret. Atturas pieņemts. 211. trīs daļas par, pirmo pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tropoloģija 61 υπέρ. 101. grozījums, kas pār pret? atturās, pieņemts. 235. kas pār? Pret, atturas, pieņemts. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. 235. balsojums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Engrine. Beidzam balsot. Pieņemts. 236. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt septiņdesmit astotais ir ticis atcelts, tagad divsimt septiņdesmit devītais, kas pār, pret, atturās, noraidīts. 62. grozījums otrā, divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, pieņemts. 220. personāla balsojums. Sākam balsot. Liksi. Beidzam balsot. Pieņemts. 280. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 237. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. Tātad 237. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt četrdesmit sastais. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim tātad 248. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 79. kas pār pret atturās pieņemts. 85. par pret atturās pieņemts Pārbaudam. Balsojam par 85. To sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt četrdesmit septītais grozījums, kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 87. par. Pret atturās pieņemts. 248. par pret atturās noraidīts. Pārbaudam. Balsojam par 248. Sākam balsot. Liksi. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. par pret atturās pieņemts. 303. par pret atturās norādīts. 250. par pret atturās norādīts. 94. par pret pārbaudīsim. Balsojam par 94. sākam balsot. Liksi. Beidzam balsot. Noraidīts. 290. par. Pret. Atturās Noraidīts. 221. par. Pret. Atturās. Noraidīts. Tagad uh, balsojam kas, tam, kas atbild 215. 281. grozījumam. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 215. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 281. Eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 251. par pret atturās pieņemts. 222. par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 222. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 282. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 291. par pret atturās noraidīts. 304. grozījums par pret atturās noraidīts. 252. par pret atturās noraidīts. 282. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 283. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 284. par pret atturās pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt 284. grozījumu, sākam balsot elektroniski, 284. beidzam balsot. Noraidīts. 253. personāla balsojums. Sākam balsot. Liksi. Beidzam balsot. Norādīts. 103. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 104. Nē, e, tātad balsojam par 104. par pret atturās pieņemts. 295. par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 295. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ne, pārbaudīsim vēlreiz. Tātad 295. sākam balsot. Lūdzu, esiet pacietīgi. Liksi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 105. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 238. kas par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim. 238. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 292. par pret atturās norādīts. 300. par pret atturās pieņ norādīts. 239. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecdesmit septītais par, pret, atturās, pieņemts. 258. par, pret, atturās, pieņemts. 114. saka priekšsēdētāji. Nē, 111. Viņas ir labo. 111. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 260. par. Pret. Atturās. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim 260. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim 114. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 262. atkrīt. O, ne, 262. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tropoloģija 117 υπέρ. 117. par. Pret. Atturās. Norādīts. 298 par. Pret. Atturās. Norādīts. 200. Jūs vēlaties pārbaudīt 296. Lūdzu, sākam balsot 296. Pieņemts. 297. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Um, referents vēlas piedāvāt mutisku grozījumu lūdzu. Paldies, priekšsādātājs uh, kundze. Sociāldemokrāta grupas vārdā uh, vēlos. Uh, izteikt mutisku grozījumu par 15.1a daļu sekojošā redakcijā vēlākais no 1. janvāra 2014. gadā ziv, zvejniecību uz nelieliem pelergiskiem veidiem. To, kas nozīmē makrēlu, siļķi, stāvredi, putasu, anšu, ziemeļatlantijas, Argentīnu, sardīnu, brētliņu. Uh, um, notiek. Tas nozīmē, ka kaproīdes tiek svītrotas no saraksta un pamatojums ir tāds, ka izmetuma aizliegums līdz ar to ir iespējams arī vidusjūrā un lūdzu jūs tam piekrist. Paldies, Rodas kundze, vai kāds iebilst pēc šo grozījumu? Ohi, γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Mm, šķiet, ka nē. Tātad mutiskais grozījums ir pieņemams. 119. grozījums. Kas šobrīd notiek zālē, vecā priekšsādātāja? Oui, mais il ne devait pas 40 personnes, n'est-ce pas Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρώτησαν υπάρχουν... Cienījamie kolēģi, Es uzdevu jautājumu, vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu, kur sagatavojas Radustas kundze. Un ir pilnīgi skaidrs, ka 40 kolēģi nav izteikuši savus iebildumus pret šo mutisko grozījumu, tāpēc tas ir pieņemams. 119. grozījums pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Trešā daļa par pret atturās pieņemts. Ceturtā daļa par pret atturās. Pārbaudīsim. Tātad mēs balsojam par ceturto daļu 119. grozījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektā daļa par pret atturās pieņemts. Sestā daļa par pret atturās pieņemts. Septītā daļa par pret atturās pieņemts. Astotā daļa par pret atturās pieņemts. Devītā daļa par Vai jūs vēlaties pārbaudīt balsojumu par astoto daļu? Balsojam par astoto daļu, 119. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Devītā daļa par pret atturās pieņemts. Desmitā daļa par pret atturās pieņemts. 240. grozījums par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 240. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 293. grozījums un 301. personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 264. par pret atturās pieņemts. 227. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 228. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 216. personāla balsojums. Sākam balsot.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 Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētāji. E, tātad 135. par. Šobrīd mēs balsojam 135. par. Pret. Atturās. Pieņemts. Divsimt astoņpadsmitais atkrīt. Divsimt sešdesmit piektais par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. 265. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 241. personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 266 par, pret, atturās. Pārbaudīsim. 266. grozījums balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 224. pār. Pret. Atturās. Noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt 224. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 267. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 157. par pret, pret atturas pieņemts. Divsimt astoņdesmit piektais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 288 atsaukts, 230 par pret atturas. Man liekas, ka norādīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot 230. Beidzam balsot. Pieņemts. 242 personāla balsojums. Sākam balsot pret. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, tas ir personāla balsojums, tādēļ slēdzam balsojumu, beidzam balsot. Pieņemts. 183 par, pret. Atturas pieņemts. 268 par, pret. Atturas noraidīts. 269 par, pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt. Jā, labi. Sākam balsot. 269. Beidzam balsot. Norādīts. 185 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 287 par, pret, atturas, noraidīts. 270 par, pret, atturas, pieņemts. 225 personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 226 par, pret atturas pieņemts. 243 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 197 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 288 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 302 par pret atturas pieņemts. Divsimt septiņdesmit divi personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 202 par. Rodusts kundze, lūdzu. Vai jūs varat vēlreiz iepriekšējo balsojumu uh, atkārtot, jo tulkojumā bija nepareizs uh, uh, skaitlis nosaukts? Kirija Rodust, you mean amendment? cienītā Rodist kundze, jūs gribat teikt, ka uh, 271. grozījums? Yes, yes, yes. Ωραία. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία. Tātad uh, mēs balsosim otrais 298. Uh, Kas par?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 Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinam. 202 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 273 par. Pret. Atturas. Pieņemts Noraidīts. Pārbaudīsim, balsam 273, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 219 personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 231 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 232 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16 par. Pret atturas noraidīts. 223 par pret atturas noraidīts. 233 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 274 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 212. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 289 par pret atturas noraidīts. 213 atkrīt. Nākošais būs 276 personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 234 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 40 par. Pret atturas. Pieņemts. 244 par. Pret atturas. Noraidīts. 277 atsaukts, 214 personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 52 par. Pret. Atturas pieņemts. 245 par. Pret atturas. Mēs pārbaudīsim balsojumu par 245. Bal sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam šādā veidā mainīto uh, tekstu kopumā, kas par pret atturas. Pieņemts. Tagad balsosim rezolūt, likumdošanas rezolūcijas projektu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts sveicu Rodustu skundzi. Περνάμε στην έκθεση, περνάμε στην έκθεση του κυρίου. Darba kārtībā ir balsojums par Otskī kunga ziņojumu. Dārgie kolēģi, sākam izskatīt šo uh, dokumentu. 53 grozījumi ir uh, iesniegti Otska kunga ziņojumam. Rota Bērendas kundze grib izteikties, lūdzu. Λοιπόν, 53 τροπολογίες της Επιτροπής. Es jau teicu, 53 grozījumi balsojam kopumā, kas par, pret, atturas pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 48. par pret atturas pārbaudīsim. 48. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 67. par. Pret. Atturas. Noraidīts 29. par. Pret. Atturas. Pieņemts 68. par. Pret. Atturas. Pieņemts 68 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Labi. 68. balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir attiecīgā daļa 49. grozījumam, kas par pret atturas pārbaudīsim. 49. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums divās daļās un personāla balsojums pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Referents vēlas uzstāties. Lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam President. Uh, before this... Paldies. Pirms šī balsojuma es gribu kā referents pateikt, ka dalītajam balsojumam nav jēgas, jo runa ir tikai par vienu jēdzienu. Mēs negribam uh, lai šeit būtu tāda kartupeļu biesputra turpmāk. Tāpēc balsoju, ja gribat balsot pret kādu daļu grozījumam, tad lūdzu balsojiet pret uh, visām daļām, kas tiek piedāvātas. No, but he asked whether uh, someone no, he was who... recommending just to, the way to vote. So. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Jā, turpināsim balsošanu. Kā paredzēts, 51. grozījums divās daļās, personāla balsojums. Balsojam par pirmo daļu. Mēs esam jau nobalsojuši un noraidījuši to. Tātad otrā daļa. Balsojam. Let's repeat the vote on the first part of 50. Why? uh, because there was some lack of clarity in the. Mm. Oh, no, we're voting. Mm. Λήξη. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και τα δύο τμήματα. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad abas daļas ir noraidītas. 61. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums un uh, daži pārējie atkrīt, tā tad uh, priekšlikuma, uh, priekšlikums šādā veidā izmainīts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Dargie kolēģi, Balsojam par likumdošanas rezolūcijas projektu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu referentu. Darba kārtība paredz, ka nākošo Torvalds kunga ziņojumu, kas par pret atturas pieņemts. Sveicu referentu. Nākošais ir rezolūcijas projekts personāla balsojums. Sākam balsot. Repeats this vote. Okay, I will repeat the vote. Jā, labi, tad atkārtosim balsojumu. Dear colleagues, I'm sorry, but there are some pro Atvainojiet, kolēģi, bet ir dažas problēmas ar tulkojuma ritmu. Vai jūs varētu izrādīt nedaudz izpratnes? Tā tad mēs atkārtojam balsojumu par Torvalds kungu ziņojumu, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad mēs varam turpināt ar rez, likumdošanas rezolūcijas projekta balsojumu, nominālais personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Sveicu, Ungu! Alts. Otrs ziņojums, ko arī strādājas Torvalda kungs, ārējo robežu fonds. Balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Par normatīvo rezolūciju sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. Sveicu Torvalda kungu. Nākamais Galagera kunga ziņojums zvejas resursu saglabāšana. Lūdzu, Galagera kungs. Es atvainojos, gribu teikt paldies visiem par atbalstu no janvāra līdz, uh, no novembra līdz janvārim at, par atbalstu, ko es saņēmu strādājot ar šo ziņojumu un vēlos, lai padome pievērstu lielāku uzmanību šim jautājumam zvejas resursu saglabāšana, ņemot vērā arī Lisabonas līgumu. Ilgtermiņa menedžmenta plāni būs izšķirošs elements zvejas resursu saglabāšanā. Ir nepieciešams aizsargāt zvejas resursus un šim sektoram ir jābūt spējīgam darboties, tam jāpastāv arī turpmāk, un īrijas pārstāvis ir apliecinājis, ka padome darīs visu iespējamo, lai panāktu pieņemamu kompromisu. Zilsaimniecības komiteja ir uh, nolēmusi atbalstīt manu ziņojumu. Mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies, kas notiks turpmākajās nedēļās, un ja nebūs vērojams progress, iespējams, bloķēsim citus ziņojumus, ja tas būs nepieciešams. Paldies, reklamenta jautājums, lūdzu, Langena kungs. Miklof priekšādātājs kundze, vai jūs varētu? beigt zvanīt pa telefonu vai arī laist jūsu vietā citu sēdes vadītāju, kurš to vadīs tā kā pienākas. Συνεχίζουμε την Mēs balsosim, turpināsim balsot. Es ignorēšu komentārus. Galagera ziņojums. 34. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais Uh, ar grozījumiem dokuments, kas par pret atturas pieņemts. Tagad par 33. grozījumu lūdzu, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojums par eh, nominā, eh, normatīvo rezolūciju ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais jautājums darba kārtībā - balsojums par visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušanu un novēršanu. Ir jautājums par reglamentu, saka priekšsēdētāji. E Šodien arī šajā zālē mēs redzam, ka mēs uzklausām komentārus, kas aizstāv vardarbību pret sievietēm. Tas attiec arī uz kolēģiem Un mēs neesam mierā, mēs nesamierināsimies ar šādiem komentāriem, šādiem izteikumiem. Tas ir saistīts ar radikālas mentalitātes izpausmēm pret sievietēm, kas pieļauj vardarbību. Paldies par šo komentāru. Balsosim par normatīvo rezolūciju, par rezolūciju no sieviešu Eh, komitejas, sieviešu tiesību komitejas puses. Balsosim par pirmo punktu. Dalīts balsojums divās daļās. Pirmā daļa pret, par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais punkts - dalīts balsojums, nomināls balsojums, pirmā daļa. Pirmā daļa - kas par? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa - nomināls balsojums, personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa - personāls balsojums, sākam balsot. Pieņemts. Septītais punkts dalīts balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, uh, otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astot, uh, devītais apsvērums par, pret, atturas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 Apsvērums F divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim par rezolūciju, kas par, pret, atturas pieņemts. Nākamais. Liotāras kundzes ziņojums - Eiropas inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām. Balsosim lūdzu, kas par, pret, atturas, pieņemts. sešu politisko grupu rezolūcija gatavošanās citas līgumslēdzēju pušu konferences 16. sanāksmē COP 16. Lūdzu, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais - Holmaieras kundzes ziņojums 2014. gada budžeta pamatnostādnes visas iedaļas, izņemot komisiju. Balsosim par sesto grozījumu, kas par pret atturas noraidīts. 26. grozījums, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. 26. grozījums noraidīts. 7. grozījums par pret pret, atturas noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par pret. Atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret. Atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret. Atturas noraidīts. Trīspadsmitais par pret. Atturas noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. Referenta lūgusi vārdu. Jādomā groz, mutiska grozījuma izteikšanai. Lūdzu, Holmēras kundze, priekšādātājs kundze, godātie kolēģi. Mutiskais grozījums ir šāds vārdu demand driven vietā, ja likts vārds and, proti un. Paldies! Vai kāds vēlas iebilst? Nē. Sestā daļa, lūdzu, kas par, sestais paragrāfs, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par pret atturas noraidīt. 16. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 24. sākam balsot. Līksī. Engrinete. Pie, pieņemts. 17. personāls balsojums sākam balsot. Beidzam. pieņemts. Astoņpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas noraidīts. 19. par, pret, atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts rezolūcijas priekšlikums. Balsojam elektroniski, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Asmiņā darba kārtība. Tagad seko balsojums par Rafēlis Baldasāres ziņojumu korporatīvā sociālā atbildība. Piektais punkts, divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 17. punkts, eh, pirmā daļa. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. 26. punkts. Dalīts balsojums elektroniski pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 30. punkts. Divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Elektronisks balsojums par 42. punktu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 47. divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Baldasāres kungs lūdzis vārdu mutiskam grozījumam. Sì, grazie Presidente. Si tratta di un Paldies, priekšsēdētājs Konze. Mutisks grozījums. pēc 47. saistībā ar trešajām valstīm. Paldies! Paldies, vai kāds iebilst? Balsosim tālāk. Nākamais par. Balsosim par priekšlikumu, lūdzu, kas tika izteikts, kas par pret atturas pieņemts. 54. punkts par pret atturas pieņemts rezolūcija kopumā, elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu Baldasāres kungu. Un tagad balsojums par korporatīvo sociālo atbildību autors Rihards, Ričards Hovits. Pir trešā, trešais punkts - elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts - elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts - dalīts balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trīspadsmitais punkts - pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 17. punkts par, pret, atturas noraidīts. 21. punkts par. Pārbaudīsim elektroniski. Par 17. balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam noraidīts. 17. noraidīts. 21. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 22. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 26. divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 29. elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. elektronisks balsojums. Sākam balsot. 31. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. dalīts balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, 35. par, pret, atturas pieņemts, 36. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 38. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 40. Eh, personāls balsojums, sākam balsot, 40. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. punkts. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. punkts. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 56. par. Balsosim elektroniski par 56. Sākam balsot, beidzam balsot. Nē, par 53. atvainojiet, noraidīts. Tagad seko 56. kas par, pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret pret, atturas pieņemts. 73. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Par otro daļu 73. balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam. Noraidīts. 79. kas par, pret, atturas pieņemts. 83. par, pret, atturas pieņemts. 84. punkts elektronisks balsojums. Sākam balsot, beidzam. Pieņemts. 85. dalīts balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 86. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 87. punkts. Otrā daļa 86. balsosim elektroniski par 86. punkta otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. 89 par pret atturas pieņemts. 91 par pret atturas pieņemts. B apsvērums par pret atturas pieņemts. E apsvērums par pret atturas pieņemts. F apsvērums par pret atturas pieņemts. Manuprāt, bija visai skaidrs, saka priekšādātāja, kāds bija rezultāts. J apsvērums par pret atturas pieņemts. N apsvērums par pret atturas pieņemts. Rezolūcijas priekšlikums kopumā lūdzu, kas par pret atturas pieņemts. Sveicu Hovita kungu. Thank you.